darf Sie bitten, Platz zu nehmen. Lūdzu, ieņemiet vietas. Die Sitzung der Konferenz der Präsidenten. Priekšsēdāja konferences sēde, kas ir atvērta visiem deputātiem, ir atvērta. Es sveicu Eiropas komisijas vicepriekšsēdāja amata kandidātu Timermanu kungu šajā sēdē. Jūs zinat, ka saskaņā ar 118. pāntu reglamentā un 18. papildinājumu tiek um, īstenots uzklausīšanas. Kandidāti tiek novērtēti balstoties uz viņu spējām, viņu eiropeiskie iesaisti un viņu personīgo neatkarību. Tāds ir novērtējums. Arī tāpat arī komunikācijas spējas un uh, sev uzticētās darbības jomas zināšanas tiek novē, uh, novērtētas. Šim mērķim ir organizēta šodienas uzklausīšana. Uzklausīšana ir uh, pēdējā pirms izvērtēšanas. Izvērtēšana notiks komiteju priekšsēdētāju sēdēs. Timermans kungs uh, sākumā izteiks ievadvārdus maksimāli 15 minūtes ilgi. Pēc tam sekos eh, jautājumu uzdošana, kopā 45 jautājumi. Cienītie kolēģi un kolēģis, jūs varēsiet šos jautājumus uzdot. Katrs jautājums ir paredzēts vienu minūti. Timermans kungs atbildēs uz jautājumiem divu minūšu garumā. Tā kā mūsu rīcībā ir ierobežots laika sprīdis, lūdzu ievērot jums atvēlēto runas laiku un koncentrēt uzmanību uz būtiskajiem jautājumiem. Šī uzklausīšana ir pieejama parlamenta lapas interneta vietnē. Tā tiek raidīta, jūs varat tai sekot. Uh, Dargie kolēģi, jūs zināt, ka es esmu ļoti laipns un uh, vislai, visnotaļ tolerants, izņemot, ja jūs pārsniedzat runas laiku. Un šodien tas ir īpaši nepieciešams visā citādi. Tirmamans kungam un jums pašiem nebūs pietiekami daudz laika. Tas nozīmē, ka pēc 50 uh, sekundēm sāka uh, parādīties skaņas signāls un pēc tam, uh, pēc tam es es runāju gaismas signāls, un pēc tam es izslēgšu mikrofons, ja jūs būtiski pārsniegsiet laiku. Timermans kungs, tas ir sakāms arī attiecībā uz jums, ja jūs pārsniegsiet laiku, minēt vēl jā, bet pēc tam jūs runas laiks arī tiks pirmkārt parādīts ekrānā, kas, kas jums ir redzams, un ja jūs būtiski pārsniegsiet runas laiku, tad atslēgšu mikrofonu. Vai ir kādi jautājumi par